Bien, mes chers collègues, nous reprenons notre. Godātie kolēģi, atsāksim darbu. Šodien no rīta mūsu darba kārtībā e, ir paredzēts mūsu referenta ziņojums par 2017. gada budžetu un arī ziņojumi no uh, citām uh, grupām. Bet mēs strādāsim līdz pus 11. Man pašam nav paziņojumu, ko jums sniegt. Un, ja Jens ir gatavs, tad došu vārdu uzreiz viņam. Lūdzu, referentkungs. Äh, Paldies priekšsādātāji. Es sagatavoju dokumentu, uh, ko jau saņēma ēnu referenti un koordinatori. Tas ir mans priekšlikums tam, kā rīkoties ar vairāk nekā diviem tūkstošiem grozījumu, kurus esam saņēmuši no uh, deputātiem, komitejām un politiskajām grupām. Šis dokuments um, vakar laikam jau būs novecojis. Proti, tagad uh, bija ļoti grūti uh, politiski uh, vē, paveikt to, ko mums uzdeva vakar pēcpusdienā komisāra Georgieva. Man ziņojums ir saistīts ar šo politisko uzdevumu, bet, kā es teicu, šis dokuments tika sagatavots pirmdien un otrdien, un tāpēc vakardienas notikums tas vēl neatspoguļo. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem eh, no uh, komitejas sekretariāta, kas sestdien uh, strādāja brīvajā laikā un sagatavoja budžeta simulāciju. Uh, izstrādājot šo tekstu. Uh, mēs sagatavojām priekšlikumu, kas mums šķiet politiski saprātīgs, un uh, tas ir pielāgots reālajai situācijai. Domāju, ka mēs neesam pazaudējuši uh, Uh, nekādus komentārus, un es varēju viņiem pateikties, izmaksājot picu pusdienās. Tas bija tiešām neliels tāds paldies kolēģiem, kas veltīja savu laiku, lai sagatavotu šo dokumentu un īstenot to, par ko esam vienojušies pēdējās dienās. Tātad liels paldies! Paldies arī Uh, asistentei, kas pašlaik nav klāt. Paldies arī citām kolēģiem, kas visas ir sievietes manā komandā uh, no sociāldemokrātiskās grupas. Uh, viņas mani ļoti atbalstīja. At, kā es teicu, šīs dokuments ir nevisai vairs aktuāls, tas vēl jāpārskata, ņemot vērā komisijas priekšlikumu, kas tika prezentēts vakar. Un ņemot vērā politiskos izaicinājumus, kas būs daļa no paketes, ko komisāra Georgieva prezentēja vakar. Mums tuvākajos mēnešos vēl būs jāpievēršas budžetam, Un šis tas ir jau atspoguļots no daudzgadējās finanšu schēmas šajā dokumentā. Tomēr teksts vēl būs jāsinhronizē ar tu, turpmākiem notikumiem. Katrā gadījumā uh, politiskā situācija ir visai interesanta un tā noteikti uh, šajā rudenī uh, mainīsies, kad sagaidīsim ziņojumu no Montikunga un viņa grupas par pašu resursiem. Daudz kas jums jau ir zināms no iepriekšējām budžeta procedūrām. Es pats iestājos par to, ka visas budžeta sadaļas, kas tika mainītas padomē, tiktu atgrieztas pie komisijas skaitļiem, pie izējas punkta. Tad ir arī priekšlikums ārkārtas instrumentus, uh, uh, contingency margin un tā tālāk, um, globālo um, maržu um, stiprināt attiecīgi vajadzīgām kategorijām. Runājot par EFSI un attiecīgiem samazinājumiem CEF fondā un apvārsnes 2020 programmā, Mēs vēlamies šo samazinājumus uh, atkal atcelt, jo mums ir svarīga jauniešu nodarbinātības iniciatīva, kurai ir vajadzīgi jauni piešķirumi. Tāpat vēlamies uh, īstenot pēc iespējas vairāk pilotu projektu un pilotu pasākumu. Līdz ar to pirmais svarīgais punkts kas varētu kļūt par uh, strīda punktu, es vēlos to skaidri jums prezentēt. Tas vēl nav nekas, kas būtu kalts akmenī, bet es vēlos izklāstīt savus argumentus. Jūs zināt, ka ir jau priekšlikums sagatavošanas pasākumiem uh, Eh, trīs gadu laikā jāmobilizē 90 miljoni eiro, lai veicinātu aizsardzības rūpniecības attīstību. Tā ir svarīga daļa no mūsu kopējās aizsardzības un drošības politikas. Rītdien, tāda piekdiena Bratislavas samitā, par to tiks diskutēts. Un ne jau par velti šī ideja tagad ir uz mūsu galda. Šī iniciatīva tiks izrunāta valstu un valdību vadītāju līmenī, kas sniegs mums politisku ievirzi aizsardzības un drošības jautājumos. Pašlaik Eiropas Savienībā ir diezgan sarežģīta situācija, un varbūt aizsardzības un drošības politika nav tas, kas mums ir vajadzīgs visteidzamāk. Bet uh, tomēr šis priešlikums, manuprāt, ir noderīgs tāpēc, ka ir arī apdraudējums, kas nāk no ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc es neiebilstu pret šo sagatavošanas uh, Uh, priekšlikumu, šo sagatavošanas pasākumu kā tādu, problēma ir paredzētais finansējums. 90 miljoni un vēlāk pat 25 miljoni. Nākamajā gadā no 90 miljoniem. Ja mēs pieņemsim šos skaitļus, tad tas nozīmēs, uh, ka mēs nevarēsim finansēt citus svarīgos pilotprojektus un pilotpasākumus, jo mums ir arī noteikti griesti šiem pasākumiem. Tāpēc mums ir jāpieņem politisks lēmums par to, kuri no pilotprojektiem un pilotpasākumiem ir prioritāri jāizteno un jāfinansē. Un jāizlem arī, vai šis sagatavošanās pasākums uh, aizsardzības un apbruņošanas politikā tiešām ir šo prioritāro jautājumu e, skaitā. Mans priekšlikums šeit balstās uz domu Jūs jau pazīstat manu nostāju. Es to vairāk kārt esmu klāstījis šajā grupā. Esmu kļuvis par Eiroparlamenta deputātu par politiķi, tāpēc, ka uzskatu, ka kopā mēs veiksmīgāk varam risināt savas problēmas nekā katrs atsevišķi. Bet budžetā, diemžēl, tas nevienmēr atspoguļojas. Mums ir ļoti daudz uzdevumu, kas jāveic kopīgi. Un finansējums, ko piedāvā dalību valstis, no kura mēs esam atkarīgi, uh, Šie līdzekļi nav pietiekami. Vakardienas priešlikums to var uzlabot, bet šis jaunais solis vēl jāizteno budžeta ietveros. Tas vēl nav paveikts. Es domāju, ka tagad jāņem vērā, ka pastāv arī citi mehānismi, piemēram, Atēna mehānisms, kas ļauj dalību valstīm kopā finansēt ārējo un drošības politiku. Ņemot to vērā, mēs Uh, varam, protams, finansēt drošības pasākumus no Eiropas Savienības budžeta, bet līdz ar to mēs varam pārāk plaši pavērt durvis šādiem risinājumiem. Un mēs zinām, ka ir daudz saprātīgu priekšlikumu no komisijas, uh, kuri it kā būtu jāatbalsta. Bet jāpalūkojas arī, kas īsti ir iespējams budžeta ietvaros. Mums jāpalūkojas, vai šie līdzekļi mums ir vai nē. Un tāpēc mana atbilde ir tāda. Pašlaik mums vienkārši nav šo līdzekļu budžetā, neskatoties uz to, ko teica Georgievas kundze vakar. Tāpēc esmu atturīgi noskaņots pret šo sagatavošanās pasākuma priekšlikumu. Es izjūtu ļoti nopietnu lobiju spiedienu. Uh, franču valdība te ir īpaši izcēlusies. Un uh, citi arī, es pat nezinu, kurš te ir stiprāks, bet līdz šim uh, esmu meklējis citas finansēšanas iespējas. Juridiskais dienas te piedāvāja dažus risinājumus. Tad, piemēram, mēs varam ierīkot atsevišķu uh, at, uh, ailīti uh, šim projektam budžetā. Protams, ir iespējams, ka uh, tas tiks noraidīts, bet vismaz mēs signalizēsim, ka esam gatavi no budžeta finansēt šo projektu. Skaitliski toties es ierosinu tur likt nulli eiro pašlaik, norādot, ka mēs būtu vēlējušies paredzēt finansējumu budžetā. Bet komisija līdz ar to būs laiks sagatavot mums konkrētus priešlikumus. Un tad te var izmantot varbūt Atēnu mehānismu vai arī ārējo, ārējos ieņēmumus. Mēs varam veikt tehniskos grozījumus, budžetā, bet mums jāsniedz signāls, ka šis projekts mums ir svarīgs, ka mēs vēlamies to finansēt. Tā pašā laikā jāsniedz arī signāls, ka pašreizējā budžetā līdzekļi tam nav iekļauti. Un ja dalību valstis vēlas šo sadarbību, tad dalību valstīm jāpiedalās pasākumu finansēšanā. Lūk, Tāds būtu mans priekšlikums, un es domāju, ka tas ļautu mums uzreiz lemt par lielāku skaitu pilotprojektu finansēšanu. Par 1A. Tas skar arī manis tikko teikto. Priekšlikumā te bija ideja atgriezties uz situāciju pirms FC. Atceļot samazinājumus CEF un apvārsnes 2020. Un es gribu vēl norādīt, ka 50% no līdzekļiem, kas ir paredzēti zem 1A, kas ir Uh, atvēlēti EFSI fondam, tie būtu jāliek rezervē. Komisija vairākās programmās Oires, Kosme un Rasmus uh, paredz uh, lielākus, budž lielāku budžetu. Tad Enisa iespējas savukārt tīklošanas un informācijas drošības aģentūra arī būtu jāapvelti ar lielāku finansējumu. Uzskatu, ka mēs varētu stiprāk atbalstīt arī ekon, ja mums ir svarīga finansiālā ziņošana un audīts. Un te uh, noderīgi būtu paredzēt rezerves, izveidojot jauno uh, budžeta līniju īpašiem pasākumiem. Vairāki kolēģi uh, no Austrijas, uh, kur būs nākamās paraolimpiskās spēles, vēlas piesaistīt arī šeit finansējumu. Principiāli tas ir iespējams, un es domāju, ka būtu vērts to atbalstīt. Šis budžeta priekšlikums tagad ir izdarīts ar domu, ka sporta programma Erasmus ietveros ir tas loģiskais līdzekļu avots. Šī programma ir pieejama, bet es gribētu saņemt no komisijas apliecinājumu, ka Austrijas pieprasījums, ja tas uh, pareizi tiks sagatavots, varēs arī tikt atbalstīts. Tad mums uh, gribētu saņemt no komisijas apsolījumu finansēt no Erasmus sporta programmas šīs paralimpiskās spēles Austrijā. Un tad mēs varam ņemt vērā arī uh, šaubas, kas izskanēja par to, ka šeit mēs būtībā uzreiz uh, paredzam mērklietojumu līdzekļiem. Nevienmēr tas ir vēlams. Ja mēs runājam par Erasmus sportu programmu, un ja tad kaut kas uh, nenotiek kā vajadzētu, tad mums vajadzētu uh, šos līdzekļus paralimpiskajām spēlēm nodrošināt kaut kādā citā veidā no Eiropas Savienības budžeta. Uh, Es pats sazināšos ar komisiju, lai noskaidrotu, cik lielas ir finansēšanas iespējas Erasmus programmas ietveros. Un ja Austrijas kolēģi uzskatīs, ka tas piešķirs viņam vajadzīgās garantijas, tad, tad tā mēs rīkosimies, kā šeit ir formulēts. Vēl otrais punkts, kas ir visai kritiski vērtējams, proti EFSI. Es nevēlos nekādā veidā kaitēt šim instrumentam. Un es domāju, ka būtu absurdi apgalvot, es ceru, ka šeit neviens to arī tā nedarīs, būtu absurdi apgalvot, ka mēs vēlamies kaitēt šim fondam. Šī fonda izveida bija priešnosacījums manai politiskai grupai balsot par Žanu Klodu Junkeru. Un kā sociāldemokrāts es Eh, nekādā veidā nevēlos likvidēt šo programmu, bet mēs visi zinām, ka šī programma nefunkcionē eh, tā, kā mēs to būtu vēlējušies. Un to apgalvo ne tikai mana politiskā grupa, bet arī eh, ekonomikas un monetārās savienības komiteja. Ja mēs aplūkosim projektu EFSI ietvaros, piemēram, to starpā ir Ceļu būve Vācijā. Vācija nav tā nabadzīgākā valsts uh, Eiropas Savienībā. Un mūsu uh, ministrs jau nevēlas jaunos parādus. Mūsu gadījumā, domāju, nav uh, īsti pareizs risinājums ar EFSI un uh, valsts un privātajām partnerībām finansēt autoceļu būvi. Kolēģi un kolēģis, es domāju, ka ir skaidrs, ka valstis, kur ir labāk attīstīta ekonomika, kur ir sakārtots finanšu sektors, tad šīs valstis iegūst vairāk no EFSI nekā citas valstis. Mēs zinām, ka ir eh, finanšu tirdzniecības eh, centri Eiropas Savienībā, uh, Uh, kur viss notiek ļoti raiti, citur tas tā nav. Dažas valstis atbalsta bankas, kā piemēram Vācija. Ir arī citas valstis, uh, kas nav izveidojušas šādas attīstības bankas. Un to mēs nevaram līdzsvarot Eiropas ietveros, bet mēs varam ievērot šo līdzsvaru trūkumu un mudināt Eiropas investīciju banku rīkoties, lai novērstu uh, šo nelīdzsvaru. Uh, investīciju banka varētu piedāvāt konsultācijas, varētu attīstīt uh, infrastruktūras valstīs, kur tas ir nepieciešams. Mūsu uzdevums būtu izlemt, ko mēs vēlamies, vai mēs vēlamies uzdot investīciju bankai šo darbu un cerēt, ka tā to arī paveiks, vai mēs rīkosimies citādāk un izmantosim vēl pēdējo parlamentāro instrumentu, kas ir mūsu rīcībā, lai ciešāk pāraudzītu investīciju bankas rīcību. Mana atbilde būtu šāda. Tad EFSA gadījumā parlamentam nevajadzētu vairs iesaistīties – šīs instruments, protams, tiek pagarināts, mums būs līdzīgs finansēšanas instruments uh, finansēšanai Āfrikā, un visi šie instrumenti vairs neparedz uh, parlamentāro uzraudzību un kontroli. Tāpēc mums vajadzētu izvirzīt savas prasības, runāt par savām gaidām un cīnīties par iespēju veidot šos instrumentus atbilstoši mūsu vēlmēm. EFSI gadījumā mēs cīnījāmies par to pusgadu, bet pēc tam vairs nav lielas iespējas neko ietekmēt. Kolēģi, mēs pagātnē vienmēr esam izmantojuši labus argumentus arī sarunās ar padomi. Jūs varat diskutēt, jūs varat teikt, uh, man Gaira kungs, uh, EFSA funkcionē lieliski un uh, uh, pietiek vienkārši piezvanīt un viss notiek. Ja tas tiešām tā ir, ja vairākums tā domā, tad es arī pakļaušos šim kopīgajam viedoklim. Bet es domāju, ka viss jāfiksē uz papīra. Un tāpēc mums vajadzētu vienoties par to, kā mēs vēlamies uzlabot EFSI. Tad, ja mums ir šāda iespēja, tad tas arī jādara. Ja mēs to nepaveiksim, tā būs politiskā kļūda. Un tagad otrā kategorija, otrā budžetas sadaļa, bet nē, atvainojiet, vispirms vēl viens B. Ähm, so, der Vorschlag ähm, geht dahin priekšlikums ir sekojoša 1B kategorija, un tas ir pats svarīgākais, kas man šodien ir sakāms. Līdzekļi, kas paredzēti Eiropas nodarbinātības iniciatīvai, papildus uh, saistības 1,5 miljārdu eiro un mēs vēlamies vēl šos skaitļus uh, precizēt un man nepatika uh, tas, ka papildus maksājumi ir paredzēti, lai varētu finansēt jau palaistus projektus. Nu jā, uh, mums vajadzētu uh, norādīt, ka pēc tam, kad ir bijušas zināmas tādas uh, starta grūtības, uh, tomēr jauniešu šī iniciatīva nodarbinātības schēma uh, ir sev pierādījusi praksē un tādēļ ir nepieciešams papildu saistību apropriācijas. Otrā kategorija Tātad, eh, pie, atgriežoties pie budžeta tāmes, es varu piekrist eh, neparedzēto izdevumu mm, finansējumu plānošanai cevišķi piensaimniecības nozarē, bet, eh, nu, īsti nezinu, vai mums. Uh, vajadzētu eh, to visu, visu šīs summas jau tagad paziņot. Un eh, arī komisija ir paredzējusi sagatavot grozījumus eh, oktobrī. Un šeit otrajā kategorijā būs arī izmaiņas. Es domāju, ka šos līdzekļus vajadzētu paredzēt tieši lauksaimniecības nozarei un piensaimniecībai. Ja tur būs mazāk par 500 miljoniem, kā piedāvā kristīgie demokrāti, esmu apņēmies pateikt, ka ir nepieciešams papildus summas, un mēs, protams, varam par to vēl diskutēt, bet mēs visi esam viens prāts, ka nauda ir nepieciešama. Uh, Un esam arī viensprātis par to, ka kaut kas ir jādara, un mēs to vēlamies darīt. Bet, ja runājam par stratēģiju, nu varbūt neesmu pilnīgi viensprātis ar pāriem kolēģiem. 500 miljonu eiro, ko piedāvā kristīgie demokrāti, ir uh, tāds signāls, nu labi, es neprotestēju, bet mums varbūt nevajadzētu šādus līdzekļus jau norādīt konkrētajā kategorijā, jo Mēs varēsim pēc tam, eh, kad eh, līdzekļi jau būs eh, asignēti, tos pievienot. Tagad trešā kategorija. Tā ir raksturīga ar to, ka komisija pilnībā ir iztērējusi rezervi. drošības pasākumiem un padome eh, samazināja līdzekļus dažādām kultūra politiskajām uh, eh, programmām un 27 miljonu eiro, nu jā, tā ir tāda vispār, visai simboliska summa, bet es piedāvāju kultūra programmas, kas īstenībā piedāvā tādu Eiropas papildvērtību, it sevišķi šodien. mums vajadzētu šīs programmas finansēt papildus, nevis tām līdzekļus svītrot. Ja runājam par uh, elastības pasākumiem, DFS piedāvāja atbalstīt Eurojust, uh, Europol un EASA un vēl papildus trīs pozīcijas vienu Eiropas uh, kopīgās, uh, kopīgā kultūras mantojuma gadam un tad vēl viena pozīcija. Uh, lai izveidotu uh, meklēšanas un um, glābšanas fondu, search and rescue fondu, un tas ir uh, papildus instruments. Un tāpat finanšu solidaritātes uh, mehānismu bēgļu uzņemšanai. Tātad šīs trīs papildus pozīcijas es vēl piedāvāju. Ceturtā kategorija. Jā, arī sarežģīti. Esmu noraizējies par to, nu, kas šeit vispār atliek eh, attīstības politikai. kad uh, ir izmantots uh, jau otrais finansējums uh, uzņemšanas instrumentam bēgļiem. Mēs esam paredzējuši piešķirt vairāk līdzekļu šim instrumentam un komisija runā arī par kaimiņu attiecību instrumentu un vēl citiem. Esmu patiešām nobažījies, ka šie instrumenti, kas ir paredzēti savam sākotnējiem mērķim, pēc tam nu, šos mērķus ar atlikušo finansējumu vairs nevarēs uh, izpildīt. To es arī galvenokārt ņēmu uh, vērā strādājot pie šīs kategorijas. Un tādēļ šīs piedāvātās programmas vajadzētu arī papildināt ar finansiālo segumu un mums vajadzētu arī atvēlēt vairāk līdzekļu mūsu kopīgajām prioritātēm, tajā skaitā arī uh, turku kopienas atbalstam Kiprā, kā arī uh, citiem instrumentiem attīstības sadarbības jomā un arī uh, citiem bēgļiem, piemēram, Palestīnas bēgļiem. Un e, mēs esam par to apspriedušies gan attīstības komitejā, gan arī grupā par jaunu budžeta pozīciju izveidi, ņemot vērā arī paredzētos trāsta fondus un citus finanšu instrumentus. Un man ir arī vēl papildus priekšlikums ceturtajā kategorijā vajadzētu būt iespējai labāk finansēt dažādas pasākums un uh, paredzētos eh, pilotu projektus. Tie ir tādas tehniskas dabas priekšlikumi, bet tiem ir arī politiskas uh, sekas ir arī īpašie ES pārstāvji, un viņi līdz šim tika finansēti no ceturtās kategorijas. Bet tā tam īsti nevajadzētu būt. Mēs te runājam par administratīviem izdevumiem, kas saistīti ar personālu. Un tādēļ šie īpašie pārstāvi būtu jāņem ārā no ceturtās kategorijas un jāieliek piektajā. Uh, Mm, līdz ar to ceturtā kategorija būtu nedaudz atvieglota un mums būtu vēl papildus 15 miljonu eiro, ja, ne, ja nemaldos, saka runātājs. Un šie atbrīvotie līdzekļi mums, protams, dotu iespējas finansēt citus pasākums ceturtajā kategorijā. Un piektā kategorija. Tāranta kungs pie tā ļoti daudz strādāja. Es gribēju tikai pateikt, ka mēs atgriezāmies pie budžeta tāmes, sākotnējā redakcijā. Nu, un īstenībā nu, ar to pagaidām beigšu savu uzstāšanos. Merci, monsieur le rapporteur général. Paldies eh, mūsu referentam. Paldies par jūsu centību. Paldies jums, gan arī jūsu komandai par uh, jūsu darbu šajā nedēļas nogalē. Patiešām uh, šis darbs, ko ir paveicis uh, referents mm, iepriekšējā dienā pirms diskusijām, ir bijis pamatīgs. Tagad došu vārdu Tarānda kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Daži īsi komentāri par eh, pārējām iedaļām. Un eh, sākšu varbūt tā mazliet egoistiski ar pašu parlamentu. Šķiet, ka šeit esam panākuši vienošanos. Vismaz mums ir vairākums starp eh, m, politiskajām grupām. Uh, Proti, mēs vēlamies izveidot 76 jaunus posteņus. Gribu atzīties, ka es šeit piedaru pie mazākuma. Neatbalstu šo ideju. Nē. Jūsu priekšlikums. Pirmo reizi mums ir viedokļa atšķirības. Pirmo reizi mūžā. Tātad jūs redzat, cik uh, pretrunīga var būt politika pat uh, budžeta jautājumos. Runājot par pārējām uh, institūcijām, Eiropas parlaments atjaunos projekta budžeta līnijas, kuras piedāvāja padome. Un pats svarīgākais manuprāt, ir tas, ka mums ir jāatbalsta Eiropas tiesa. Šo problēmu radīja padome. Tiesa pati nelūdza tik daudz grozījumu un arī personāla. Un tagad eh, šie resursi tiek samazināti. Uh, Un īsnībā šie resursi tiek samazināti vissvarīgākajā sadaļā, proti attiecībā uz tiesas uzdevumiem. Vakar mums izdevās atrisināt vienu no problēmām, uz kuru norādīja mūsu kolēģis ārlietu komitejā. Un te bija runa par dalībvalstu darbiniekiem ārējās darbības dienestā. Tātad ir iesniegts priekšlikums izveidot strateģisko komunikāciju nodaļu ar 16 jauniem amatiem. Šeit var teikt, ka atbalstu šādu priekšlikumu. Varbūt eh, Gaira kungs to pieminēja, tūkojumā gan nedzirdēju. Ir priekšlikums nodrošināt eh, šos īpašos pārstāvjus arī ārējās darbības dienestā un attiecīgi atspoguļot to budžetā. Pēdējais gribētu arī lūgt jūsu atbalstu atjaunot budžeta pozīciju attiecībā uz datu uzraudzību, uz datu uzraugiem. Tas būtu viss priekšādātāja kungs. Paldies referentām par aģentūrām. Gairkungs. Šeit ir iesniegti būtiski grozījumi, un pirmajā uh, priekšlikumā jau uh, tas tika svītrots. Tātad kopumā pats svarīgākais, ko mēs šeit iesakām, ir vērsties pret padomus izdarītajiem samazinājumiem, jo īpaši es gribētu runāt par tādiem gadījumiem, kad aģentūras ir veikušas personāla samazinājuma par 5%. Un tātad Tas attiecas uz 2016. gada amatu sarakstiem. 1A kategorijā attiecībā uz Enisa es gribētu paredzēt vairāk līdzekļu. Trešajā kategorijā savukārt attiecībā uz Europol, Eurojust un NASA es gribētu arī paredzēt vairāk līdzekļu un attiecībā uz nodibinājuma plāniem tādas aģentūras kā Eiropol, šeit vēl ar vien ir tādas visnotiek kritiskas diskusijas attiecībā uz to, eh, ko eh, Pilsoņu brīvību komiteja ir nolēmusi, tad, tad ko tā gribēja um, pieņemt. Mums, protams, vajadzētu paskatīties, kas īsti noticis. Šī situācija nav visai skaidra. Pašlaik mans priekšlikums būtu attiecībā uz eiro jūs piešķirt 10 amatus, Enisa 6 un Eiropol 12. Es domāju, ka tas būs pietiekami, lai uh, Eiropol varētu izpildīt savus jaunos uzdevumus attiecībā uz terorismu apkarošanu un citiem svarīgiem jautājumiem. Es domāju, ka tas ir atbalstāmi, un tas būtu tas būtiskākais par aģentūrām. Paldies tagad par īpašiem instrumentiem, par maksājumiem. Īpašie instrumenti. Šeit ir priekšlikums par ārkārtas palīdzības rezervi. To uh, nodrošināt viena miljārdā apmērā. To sagaidā Eiropas pārlemājas attiecībā uz vidējā termiņa pārskatu. Nu, mums būs vēlreiz tas viss jāsalīdzina, ņemot vērā vakardienas lēmumus. Budžetā projekts attiecībā uz Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu un solidaritātes fondu mēs vēlētos, lai tas atkal būtu budžeta projekta apjomā. Ļoti labi, un tagad maksājumi. Tāpat eh, mums vajadzētu atcelt padomas eh, samazinājumus. Te būtu runa par tādu vispārēju principu, par eh, maksājumu apropriācijām. Mēs vēlamies, lai tajās jomās, kur ir paaugstinātas saistība apropriācijas, lai mēs Tātad, ja ir runa par līdzekļu izlietojumu, kas ir ļoti augstā līmenī, mums vajadzētu šeit paaugstināt arī maksājuma apropriācijas. Tātad, lai tas būtu viens pret viens, lai saistība maksājuma apropriācijas būtu vienādā līmenī. Paldies! Un tāpat varbūt mums būtu jādomā arī par daudzgadu finanšu plāna pārskatīšanu. Uh, Georgievas kundzei teica, ka iespējams šie īpašie instrumenti, kas ir virs griestiem attiecībā uz saistībām, ka e, to, tos vajadzētu paaugstināt arī maksājuma līmenī. Mums vajadzētu paskatīties kopā ar padomi, kāda ir šī vīzija, un vajadzētu paskatīties, kas e, ar to notiek 2017. gada budžetā. Uh, Paldies referentiem. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Mm, Pirmais sarakstā ir Morisana kungs. Paldies, priekšādātāji. Labrīt, kolēģi. Arī no savas puses es vēlētos pateikties referentām par ieguldīto darbu pēdējo nedēļu laikā. Paldies arī par ļoti veiksmīgo mm, veidu, kā viņš sadarbojas ar ēnu referentiem. Tautas partijas grupa attiecībā uz uh, grozījumiem ir uh, iesniegusi lūk šāds grozījums pagājušajā nedēļā. Mēs izvērtējām uh, komisijas sagatavoto budžeta projektu jūnija beigās. Šīs budžets bija tāds ļoti mm, taupīgs, bet attiecībā uz daudzgad finanšu plānu, ja runa par izaugsmi, darba vietu radīšanu, bēgļu krīzes pārvaldību un drošības līmeņa paaugstināšanu Eiropas pilsoņiem, Mēs uzskatām, ka Eiropas komisijas budžeta projekts bija daudz piemērotāks nekā padomas priekšlikums. Tieši tāpēc mēs uzskatījām, ka neviens no šiem samazinājumiem, ko e, iesniedz padome, nedrīkst tikt apstiprināts parlamentā. To pašu teica arī mūsu, mūsu grupas vadītājs publiski. Viņš izteicās pagājušās nedēļas sākumā. Uh, Mēs uzskatām, ka šie padomas samazinājumi ir tāds pirmais sākuma punkts mūsu grupā, un šķiet, ka mūsu viedoklis saskana ar referentu viedokli. Otrs būtisks princips, ko mēs ievērojām iesniedzot grozījumus, eh, ziņojums, kuru mm, pieņēma parlaments attiecībās daudzgadu finanšu plānu pārskatīšanu, tātad Olbrichts un Tomā ziņojums. Viss, eh, ko mēs iesniedzam attiecībā uz grozījumiem, atbilst Eh, šim uh, daudzgad finanšu plānu ziņojumam, ko pieņēma ar lielu vairākumu parlamentā. Kā jau referents arī norādīja, mēs vēlamies uh, nodrošināt finansējumu 2020 uh, finansēšanas instrumentam. Parlamentam tas ir ļoti būtiski, un arī visas pārējās institūcijas tam piekrita, tad, kad tika izveidots FC. Tagad attiecībā uz kategorijām. 1A kategorijā, protams, mēs vēlamies atjaunot mm, visus šos samazinājumus, ko ir veikusi padome. Tāpat arī mēs gribam izmantot esošo rezervi, lai atbalstītu MVU, tātad, lai mēs veicinātu tādus pasākumus, kas rada darba vietas. Tātad ir runa par MVU, par pētniekiem, par Mariju eh, Kurī programmu, Kurī programmu par uh, Eiropas jaunatni, Erasmus, Kosme, kā jau es minēju, pētniecība un MVU būtu atbalstāmās jomas. Mēs iesakām, lai visas šīs rezerves e, ka kategorijā numur divi tiktu izmantotas šiem uh, darba vietas radošajiem pasākumiem. Nākamais - jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Esam iesnieguši grozījumu, kur ir paredzēts, ka uh, jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums 2017. gadā ir jāsaglabā uh, tādā pašā līmenī kā 2014. un 2015. gadā. Vakar komisijas priekšādātāja Junkara uzrunā mēs dzirdējām, ka šī jaunatnes iniciatīva palīdz jauniešiem. Uh, atrast darba vietas vai arī mācekļu vietas. Komisija, protams, drīz arī gatavos izvērtējumu par šo iniciatīvu, taču kamēr šāds komisijas izvērtējums nav pieejams, kas varbūt mums parādīs, kādi trūkumi ir šai jaunatnes iniciatīvai, mēs neuzskatām, ka finansējums šai programmai būtu samazināms. Uh, Un tieši tāpēc šis viens miljards, ko ir ieteikusi komisija, mūsuprāt, ir par mazu daudzgadu finanšu plāna beidzamajos gados, un tieši tāpēc mēs atbalstām Olbrihta Tomā ziņojumā paredzēto nostāju. Tāpat attiecībā uz šo kategoriju tautas partijas grupa ir iesniegusi grozījumu, kas paredz par 4 miljoniem eiro Uh, palielināt finansējumu vistrūcīgākajiem cilvēkiem Eiropā. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu dot uh, signālu šiem trūcīgiem cilvēkiem, uh, proti, ka gatavojot budžetu, mēs neesam aizmirsuši arī par viņiem. Otrā kategorija. Esam sagatavojuši grozījumu, kuru referents jau pieminēja. Šeit mēs vēlamies atbalstīt piena ražotājus Eiropā ar 500 miljoniem eiro. Tātad te ir runa par tiem piena ražotājiem, kurus ir skārus krīze. Mēs zinām, ka komisija gatavos grozījumu vēstuli par šo jautājumu. Uzskatām, ka ir ļoti būtiski parādīt, ka parlaments aizstāv piena ražotājus Eiropā. Tieši tāpēc tas nav tikai simbolisks solis. Tā ir ļoti nopietna politiska rīcība. Mēs ceram, ka šis finansējums krīzes skartajiem piena ražotājiem parādīsies arī parlamenta pozīcijā. Tāpat ceram, ka tas pats notiks arī uz otro grozījumi, kur ir uh, uh, paredzēts, uh, paredzēta palīdzība piena ražotājiem, uh, kurus skar Krievu embargo. Tāpat uh, attiecībā uz trešo kategoriju šie griezti ir diezgan zemā līmenī, un uh, mūsu mm, galvenā doma ir, ka mums vajadzētu uh, paaugstināt personāla skaitu Eiropolā. Galu galā Eiropola ir atbildīgs par drošību Eiropā, un cilvēki to vēlas. Šeit trešajā kategorijā mēs vēlamies arī mazliet palielināt finansējumu kaimiņattiecību politikai attiecībā uz vidusjūras reģionu un austrumu partnerību. Mēs cerām, ka parlaments uzskatīs šos reģionus par prioritārajiem. Mums ir eh, galu galā jāzina, kas ir mūsu kaimiņi un kas tad ir mūsu kaimiņi. Tad tie ir Krievija, kas kļūst arvien agresīvāka, un Ukraina, kas eh, ir destabilizēta. Tāpat arī Turcija, un pēdējo mēnešu laikā mēs redzam, cik ļoti mēs šai valstī varam uzticēties. Tāpat arī eh, tuvie austrumi un Āfrika. Uh, Ja mēs vēlamies dzīvot drošībā Eiropā, tad ir skaidrs, ka mums ir jārīkojas vairāk attiecībās mūsu kaimiņiem, gan austrumos, gan dienvidos. Esam iesnieguši grozījumi, kur mēs vēlamies palielināt makrofinanciālo palīdzību, kuru Eiropa sniedz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Mēs to darām tāpēc, ka komisija vēlējās samazināt šo palīdzību no 80 līdz 30 miljoniem laika periodā līdz 2017. gadam. Uzskatām, ka šis samazinājums ir pārāk liels. Tāpēc mēs um, negribam to atjaunot līdz 80 miljoniem, bet gan līdz 45. Tas atbilst arī uh, INTA komitejas atzinumam. INTA komiteja ir atbildīga par šo jautājumu. Esmu jums tagad izklāstījis galvenās mūsu grupas nostādnes. Kopumā mēs piekrītam referentam. Ir divi punkti, kur pašlaik mēs nevaram piekrist referentam. Mūsu grupai šie punkti ir ļoti svarīgi, un tāpēc jūs, jums tos tagad izskaidrošu. Pirmām kārtām. Uh, EFSI naudas ielikšana rezervē. Es gribētu norādīt, ka mūsu grupa to nevar atbalstīt un neatbalstīs. Tā mums ir sarkanā līnija. Skaidrošu kāpēc. FC ir jauns projekts, un tas eksistē tikai vienu gadu. Līdz šim esam uzklausījuši komisijas izvērtējumu, neesam dzirdējuši nekādu citu izvērtējumu. Mums arī nav pašiem sava izvērtējuma, nav arī mm, nekādu ziņu par to, kā mēs varētu to uzlabot, kā mēs varētu nodrošināt vienādu spēles noteikumus visām 28 dalībvalstīm. valstīm. Mēs to varam izdarīt, un tieši to arī komisija dara, gatavojot šodien priekšlikumus. Tātad te ir runa par um, priekšlikumiem attiecībā uz finanšu papildināšanu. Tāpat mums ir jāsaprot, kā tieši šis finansējums tiek ieguldīts. Un mums ir jānodrošina, lai šis finansējums nokļūtu tieši pie riskantākajiem projektiem, kur tas ir vajadzīgs tajās nozarēs Eiropā, kur ir vislielākās nepieciešamības. Tātad, kādas tad ir šīs atšķirības galvenokārt starp jaunajām un vecajām dalību valstīm, ja runa par finanšu instrumentiem, par valsts privātajām partnerībām, par bankām? Sākumā, jā, šāds atšķirības bija, tad, kad eh, FC tika palaists mēs veicinājām izpratni par to. Un mēs redzējām, ka gan komisija, gan um, Eiropas investīciju banka dara visu, kas ir to spēkos, lai nodrošinātu vienādus noteikumus un samazinātu atšķirības starp valstīm. Tātad te ir runa par FC popularizēšanu, jo īpaši MVU vidū, tādējādi radot darba vietas. Šeit situācija ir laba, un komisija strādā pie šīs pielāgošanas Iespējams, ka tas būtu ļoti labs pamatojums, bet ja mēs tagad dosim šo signālu Eiropas cilvēkiem un MVU, ka šie projekti, kas eh, noteikti radīs darba vietas, un ja mēs tagad dosim signālu, ka mēs to visu apdraudēsim, tad tas noteikti nebūs produktīvi. Un eh, tieši tāpēc mēs neatbalstam FC naudas likšanu rezervē. Pēdējais priekšsēdētāji, par ko es vēlējos runāt, aizsardzība. šīs jomas tiktu kaut kādā veidā apdraudētas. Šeit piekrītu referentām. Tomēr mums ir jāapzinās, ka 50% no naudas, kas ir piešķirta šiem sagatavošanās pasākumiem, ir jāiegulda jaunos sagatavošanās pasākumos. Šeit ir jāveic izvērtējums un ir jāpieņem politisks lēmums, vai šie sagatavošanās pasākumi aizsardzības jomā novedīs pie novatoriskumu pie labākas pētniecības, lai mēs varētu uzlabot savu aizsardzības kapacitāti Eiropā. Mums ir jāsaprot, vai tā mums ir politiska prioritāte. Uzskatu, ka tai tādai vajadzētu būt. Tas arī viss iesākumam. Paldies! Lielas paldies! Uh, Es uh, ceru, ka visi var izteikties pēc iespējas kodolīgāk, jo pusviens nos jābeidz darbs. Nu, nu, kungs. Paldies. Ja tik tiešām citas, uh, citos formātos mēs redzējām atbalstu izdarītiem priekšlikumiem. Runāt par budžetu, mēs piekrītam uh, tam, ka tiek tad, svītroti 60 posteņi. Mēs nevēlamies pārnest šos posteņus uz reģionu komiteju, tad 35 posteņi drošībai un 76 politiskās dabas posteņi. Jaunās darba vietas jo mums vēl trūkst uh, personāla, un tas ir jāapzinās. Es domāju, ka nepieciešams saskaņot darbu ar uh, Eiropas Savienības tiesu un revīzijas palātu, runāt par tiesu Man šķiet, ka ir nepieciešams finansēt apsolītos 12 tiesnešu posteņus. Tas ļautu katrai dalību valstī arī nodrošināt savu tiesnesi. Runāt par sociālo politiku un e, reģionālo politiku nepieciešams integrēt 12 e, un 8 posteņus, e, kas nāk no divām attiecīgajām komitejām. Un eh, jāatrisina arī eh, situācija ar augu samazinājumiem, jo samazināma likme ir ļoti būtisks jautājums. Par ārējas darbības dienestu mēs atbalstām to, ka ir nepieciešams eh, līdzsvars starp nosūtītiem darbiniekiem un ierēģiem. Mēs piekrītam, ka nepieciešama jauna struktūra, kas nodarbosies ar strateģisku komunikāciju. Jūs redzat, ka te ir daudzi jautājumi, kuros varam piekrist attiecībā uz piedāvātajiem lēmumiem un uzskatām, ka ļoti uzmanīgi jāveido administratīvā uh, politika. Kalvēlkungs. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, jā, ņemšu vērā, ko jūs teicāt, būšu lakonisks, bet sākumā sirsnīgs paldies tiem kolēģiem, eh, kas ir veikuši tik daudz darba. Arī īpaši paldies Gajer kungam, viņš ļoti argumentēti mums visu ilustrēja. Es eh, piekrītu viņam, viņa domām par ESIF Šeit patiešām mēs varētu zaudēt ļoti daudz caurskatāmības un varu piekrist arī Gaira kunga domām uh, par uh, šiem um, vispārīgajiem aprakstiem. Nu, šādi apra, abstrakti izklāsti ar to vien nebūs gana, un varbūt šeit atļaušos vilkt nelielas paralēlas ar kādu parādību. Nu, varbūt tas nav pilnīgi identiski, bet tad, kad mēs runājam par ECB, Dibinot šo iestādi, mēs pieredzējām, eh, ka bija nu, jā, daudz normu, kas ir jādara, kādi ir ECB uzdevumi, bet nu, tagad ir izveidoti pilnīgi jauni eh, finansēšanas instrumenti, eh, un ECB e izturs pilnīgi citādāk nekā tas tika atrunāts to dibinot. Un, ja mēs runājam par ESIF, un tad būs atkal Āfrikas fonds un daudz citu fondu, un mēs varēsim eh, šajā kontekstā tikai um, dot svētību līdzekļu piešķiršanai, bet vispārējais notiks bez parlamentu konsultēšanas. Un tad galu galā mēs varēsim tikai pabrīnīties, kas no tā visa būs iznācis. Būsim patiešām piesardzīgi un mums ir jābūt demokrātiskās kontrolas iespējām. Un tagad pieminēšu divus EKR grupas grozījumus. Pirmajā ir runāts par kohēzijas politiku, ka uh, tur vajadzētu būt izmaiņām. Mēs esam iesnieguši grozījumus un uh, gribētu uh, veidot saskaņotāku politiku, mēs uzskatām, ka būtu patiešām pamatoti līdzekļus piešķirt mazāk attīstītiem reģioniem, jo tiem ir nepieciešams vairāk līdzekļu nekā tiem, kas jau ir tikuši tālāk. Un līdzekļi, kas paredzēti ES Turcijas darījumam, daļu no šiem līdzekļiem varētu ielikt rezervē Jāsaka, ka pagaidām šī vienošanās sevi praksē nav pierādījusi un nekas neliek mums domāt, ka nākotnē tur viss būs vienkārši ideāli. Tādēļ vajadzētu padomāt par politisku zīmi. Paldies, paldies. Deprē kungs. Paldies priekšstādātāji. Vispirms vēlos apsveikt Kaira kungu un viņa komandu ar paveikto darbu. Uh, dokuments ir tiešām lielisks un tika sagatavots ļoti īsā laikā. Tas mudina uz pārdomām. Analizējot šo dokumentu, jo īpaši 1A kategoriju, mūsu grupa par to iesniedza lielu skaitu grozījumu. Tad te jūs redzat, visu laiku uh, parādās uh, PP, PP, uh, tad DB un tā tālāk, tad atgriezties pie budžeta tāmes, pilotprojekti un tā tālāk. Bet ko tas viss nozīmē? Un tad tā, tālāk, kāda, kāda ir grozījuma sociāldemokrātu un tautas partijas grozījumi visu laiku tie, kas ir iekļauti jūsu dokumentā. Bet būtībā rodas iespējas, ka sociāldemokrāti un tautinieki vieni paši nosaka visu budžetu. Uh, protams, jūs neatbalstāt tos grozījumus, kurus uh, jūs neuzskatāt par labiem, bet man šķiet, uh, nav īsti pareizi, ka jūs akceptējāt tikai šo divu politisko grupu grozījumus. Vajadzētu ņemt arī citu grupu grozījumus vērā. Tad, piemēram, jauniešu nodarbinātības iniciatīva, tur atkal ir Tautas partija un sociāldemokrāti. It kā citi nebūtu neko iesnieguši. Bet tas vienkārši nav pareizi. Un man šķiet, ka līdz ar to priekšlikums ir diezgan vienpusīgs. Ja tam nav ļoti labu uh, pamatu, ja tam nav labu pamatojumu, tad tas tiešām būtu noraidāms. Un jāsaka, 76 posteņi politiskajām grupām. Mēs esam pret jauniem posteņiem. Mēs domājam, ka jāpalūkojas, eh, kā sadalās viedokļi, tad daži vēlas eh, svītrot šos posteņus, citi vēlas tos iz, eh, šos posteņus izveidot. Vajadzētu saskaņot viedokļus. Un mēs redzam, ka Dažiem tā ir sarkanā līnija, arī manai politiskajai grupai. Gaira kungs sniedz mums orientāciju par um, samazinājumiem, ko veica padome. Tad to mēs, te mēs jūsu rīcību atbalstām. Un runājot par uh, apvārsnes 2020 un CEF uh, finansējumu, mēs piekrītam, ka jāatgriežas uh, Eh, pie komisijas skaitļiem un pēc iespējas vēl jāizmanto papildus finansējums no vidusposma pārskata. Es ceru, ka jūs tam piekritīsiet. Eh, maksājumu sadaļā te varētu vēl runāt par maksājumu kredītiem un par saistību apropriācijām. Bet katrā gadījumā mēs eh, saprotam, ka stratēģijas kontekstā maksājumu līmenis uh, ir ļoti būtisks. Un vēl gribu norādīt, uh, ka mums ir zināmas šaubas un nevēlēšanās uh, šeit uh, runāt par EFSI rezervēm. Mums vajadzētu noteikt, saskaņā ar kādiem kritērijiem šī rezerve tiks izveidota. Uh, Mums šķiet, ka nav vienkārši iespēju šādas rezerves veidot. Lūkojoties objektīvi, tad vajadzētu palūkoties konkrēti uz procedūrām, vai tās atļauj vispār izveidot rezervi EFSI gadījumā. Te e, jūs norādāt uz 25 miljoniem, ko pieprasa komisija. Es gribētu jautāt, es nekur neesmu redzējis ka būtu mūsu grupas grozījumi, Torvans kunga grozījumi. Viņš gribēja, piemēram, operatīvi uh, saistības uh, iestrādāt uh, budžeta īstenošanā. Tātad mēs gribētu jūs mudināt ņemt vērā zaļo grozījumus, un e, te būtu runa par 17 miljoniem otrajā kategorijā. 1B. Mēs no savas puses e, pieprasījām e, papildus piešķirumus. Komisija apsolīja mums izvērtējumu jauniešu nodarbinātības iniciatīvai līdz gada beigām Tieši tāpēc mēs vēlamies paredzētu summu ievietot rezervē. Otrajā kategorijā piekrītam tautas partijas grupas grozījumiem, arī mēs vēlamies konkrētu finansējumu piedāvātajās pozīcijās, nesagaidot budžeta korekciju. Trešā kategorija priekšsādātāji. Mēs ļoti augstu vērtējam uh, piedāvātos risinājumus, bet mums arī ir jautājumi. Eiropols un Eirojusts, labi, te ir labs pamatojums, par to balsoja arī Libe, bet 5 miljoni EASO par šo risinājumu Libe komiteja nav balsojusi. Un es gribētu zināt, no kurienes šis skaitlis ir nācis, jo Libe komiteja to nav iesniegusi. Uh, Un vēl kaut kas, kas man šķiet eh, ļoti savdabīgs šeit trešajā kategorijā. Migrācijas un drošības problēmas, protams, pieprasa mūsu vislielāko uzmanību un arī finansiālo atbalstu. Bet, ja mēs ielūkosimies priekšlikumos, kas pašlaik tiek skatīti parlamentā, tad Eiropols, Eirojusts un EASO – Tad tas viss kopumā nozīmē, ka mums vajadzīgi papildus 11 miljoni. Runāt par kultūru un pilsoņu uh, Eiropu. Parlaments pieprasa 47 miljonus aptuveni. Un es gribētu jautāt, vai no politiskā skata punkta tas ir kaut kas, kas ir būtisks. Tad mēs pieprasījām, piemēram, 11 miljonus papildus migrācijā un 47 miljonus kultūras jomā. Man šķiet, ka šo jautājumu vajadzētu izskatīt. Ceturtajā eh, kategorijā mums būtu tehniskās piezīmes, bet šī nav īstā vieta tās izteikt piektajā kategorijā varu apstiprināt jau teikto. Mums ir diezgan sarežģīta nostāja attiecībā uz postiņiem parlamentā. Tad 114 vadītāji, 76 posteņi politiskajām grupām, 35 posteņi drošības eh, eh, darbiniekiem un tā tālāk. Un tai pašā laikā mēs pieprasām citām institūcijām samazināt posteņus. Es vienkārši nevaru piekrist pašreizējiem risinājumam. Paldies. Nirjādas kundze. Es eh, centīšos izteikties lakoniski, gribēju pateikties Gājera kungam par šo labo kopsavilkumu, bet Gribēju tikai jūsu uzmanību pievērst 1A eh, kategorijai divu jaunu posteņu izveidošanai. Es gribu teikt, ka bija vairāk reģioni, ko nu, skāra arī Brexit referendums. B, nu, daudziem jau ir apnicis, eh, ka visu laiku tiek pieminēts Brexit, bet piemēram Ziemeļīrijā un Skotijā šie reģioni gribēja eh, tātad palikt Eiropas Savienībā. Un mēs neesam galīgi atbildīgi par Uh, Lielbritānijas lēmumu. Mēs būtu patiešām pateicīgi, ja šos divus budžeta posteņus varētu papildināt. Kā parlamentam mums ir jāparāda, ka mēs vēlamies mieru. Mēs piedzīvojam tik uh, nu, tādus uh, sabangotus laikus, ļoti daudz problēmu, konfliktu. Mums ir jāsaprot, kādēļ mēs esam kļuvuši par Eiropiešiem visu pirms. Mēs gribējām iziet uz kompromisu mēnesiem mēs gribējām mieru un stabilitāti reģionā. Mums ir jāizrāda politiskā grība un jāparāda pārējai Eiropai, ka parlaments vēlas mieru un stabilitāti. Uh, Un neaizmirsīsim arī to, ka parlaments eh, bija ļoti eh, nu, lielu lomu spēlēja labās piekdienas eh, darījuma panākšanā. Un neaizmirsīsim šos panākumus. Mums ir patiešām jāparāda cilvēkiem gan Skotijā, gan Ziemeļīrijā, ka mēs vēlamies viņus atbalstīt. Mēs negribam arī aizmirst tos, ko Anglija galvenokārt ir atbalstīt atstājusi novārtā. Un, eh, jā, komisijas budžeta tāme patiešām eh, ir gatava un arī pirmajā kategorijā nav pietiekami daudz finansējumu. Mēs vienmēr esam iestājušies par darba vietu radīšanu, par izaugsmi un, eh, nu, ir jāatstāja finansējums, ko ir piedāvājis komisija dažos posteņos, bet citu posteņi ir jāpaukstina, un viss, kas palīdzēs radīt darba vietas un veicināt izaugsmi, ir attaisnojams, un mums ir arī jāatjauno jauniešu nodarbinātības iniciatīva, mums ir jārīkojas neat, nekavējoties, un Mums ir nepieciešami papildus līdzekļi un uh, arī jāpapildina uh, līdzekļi vismazāk attīstītajiem uh, reģioniem. Uh, Mēs piedāvājam arī uh, paaugstināt līdzekļus uh, apmācībai, izglītībai, Erasmus. Ļoti augi, ka Gajara kungs pie, pieminēja arī Eiropas kultūras mantojuma gadu. Arī kultūrai ir jāpievērš uzmanība. Arī kultūras un radošajā nozarē ir uh, daudz darba vietu potenciāla. Un arī mūsu piensaimnieki un uh, zvejnieki cīnās ar lielām grūtībām grūtībām. Mēs nevaram viņiem atņemt jau tā nabadzīgo finansējumu. Un tāpat arī ir jāpaukstina finansējums, kas ir paredzēts migrantu un bēgļu uzņemšanai. Es jā, cenšos cienīt citu viedokļus un visi tie līdzekļi, kas tiek atvēlēti drošībai, uh, Varbūt, ka vajadzētu šos līdzekļus tomēr atvēlēt kam tādam, kas vairāk ņem vērā mūsu galvenās vērtības un kādēļ Eiropas Savienība vispār pirmām kārtām tika izveidota. Maragal kungs lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es no savas puses gribēju arī dažus vārdus bilst. Gaira kungs, liels paldies par jūsu uzstāšanos, par jūsu argumentāciju. Nākamo uh, nedēļu un mēnešu laikā mums vajadzēs mēģināt vienoties par budžetu. Un šeit mēs runājam par diviem galvenajiem kritērijiem. Uh, Pirmām kārtām ir grozījumi, ko iesniedza komitejas. Un mēs runājām par konkrētām summām, ko pieminēja arī Gājera kungs. Padome vēlas samazināt līdzekļus vairākos postiņos, bet mēs gribam atjaunot iepriekšējos uh, līmeņus. Bet gribēju teikt sekojošo. Mēs nevaram atkāpties no tā, ko uh, budžeta komiteja piedāvāja jūlijā. Runājot par galvenajām nostādnēm 2017. gada budžetam un DFS, mēs uzskatām, ka tie ir rādītāji, tās ir vērtības, no kurām mēs nevaram atkāpties. Mums ir jābūt pietiekami e, saskaņotiem, pietiekami konsekventiem e, minot šos grozījumus. Un atgriežoties pie Gaieru kungu teiktā par uh, e, esif runājot. Mēs esam viensprāts ar Gaira kungu, mēs esam uh, gan arī noraizējušies par to, kas tika piedāvāts pašā sākumā. Mēs patiešām nezinām, vai šis uh, priekšlikums vainagosies panākumiem. Mums ir jāturpina pie tā strādāt. Un mēs ceram, ka šis investīciju plāns patiešām nesīs cerētos augļus. Un šis budžets. Uh, ir jāsaskaņo arī ar daudzgadu finanšu schēmu, ar mūsu vajadzībām. Bet neaizmirsīsim arī pašresursus. Arī 2017. gadā tie spēlēs ļoti lielu lomu un jādomā arī par Eirozonas fiskālo kapacitāti. Nu, varbūt ne šodien, bet nu, jau tuvākajā laikā. Gaiera kungs, jūs pieminējāt arī uh, aizsardzība un drošība, nu, šķiet, eh, tā ir tāda jauna kategorija, un to, ka tagad mēģina, nu, tā kaut kur uh, iemānīt pa aizmugurs durvīm, Bet varbūt par to ir jārunā uh, atklāti, tātad jaunas saistības, jauni resursi. Uh, Dalību valstīm ir jāveic jaunas iemaksas, bet tās jau līdz šim nav iemaksājušas visu, kas ir eh, jāatvēl tieši aizsardzības nolūkiem. Bet nevajag to mēģināt kaut kā iemānīt pa sētas durvīm. Un ir arī vēl uh, eh, 28 grozījumi, tos var uh, sadalīt vairākās grupās. Priekšsēdētāji runāšu patiešām īsi, tā tad ir grozījumi, kas attiecas. Uh, uz DFS pārskatīšanu, par to mēs jau runājām jūlijā, un tas nozīmē arī vairāku budžeta kategoriju palielināšanu. Mēs jau par to runājām. Jauniešu iniciatīva, humanitārā palīdzība, Erasmus, radošā Eiropa un tā tālāk un tā joprojām. Ir piedāvāts palīdz, papildināt uh, saistību apropriācijas 4 miljārdi eiro, 710 miljoni maksājumos. Par to mēs jau vienojāmies iepriekš. Un 2018. gadam mēs esam paredzējuši vēl papildus 3%. E, vai es varu vēl vienu minūti runāt, vaicā runātājs? Trešais bloks, trešais grūzījuma bloks. Apvārsnis 2020, tur arī ir paredzēti papildus līdzekļi. Uh, mums vajadzētu atvēlēt tur tikpat daudz līdzekļu kā 2013. gadā, un tad ir vēl uh, citi grozījumi, kas visu laiku tiek gatavoti. Un vēl piektā grozījuma grupa tie ir tikpat svarīgi kā pārējie pilsoņu iniciatīva. drošības eh, pasākumi, Frontex, migrācija, atkal runātājs tiek pārtraukts. Un deprēkungs šeit vēl piedāvāja, šo, runāja par šo dokumentu, visus grozījumus ir iesniegušas tikai uh, eh, ETP un sociāldemokrātu grupas. Bet šeit ir patiešām ļoti daudz aspektu, kas ir jāņem vērā. Un paldies! Es arī gribēju pateikties referentam, saka nākamais runātājs. Man ir tādas dažas piezīmes, padome. Tātad tika noteikts vairākas prioritātes Nu, šķiet, ka dažas budžeta mm, pozīcijas, daži posteņi šeit tiek uh, uh, uzskatīti par prioritāriem un citi par mazāk svarīgiem. Komisijas priekšlikumu padomi ir grozījusi, bet man šķiet, ka padomas piedāvājums nav tas veiksmīgākais. Un tagad par konkrētiem priekšlikumiem. īpašo instrumentu rezerve mums jā, šķiet pamatota, bet ar raizēm skatos esif virzienā, tāpat kā jau mūsu referents minēja. Un, ja tiek runāts par pagarināšanu Eiropas investīciju fondam, uh, Un uh, šis jaunais strateģisko investīciju fonds trešām valstīm, tas man patiešām sagādā bažas. Šīm programmām ir jāparedz papildus līdzekļi, un tas nozīmē, ka uh, budžets uh, būs vēl papildus noslogots. Un vēl Turcija. Gribēju noteikti to pieminēt. Nav nekāds noslēpums, eh, visi ir informēti par Turcijā notiekošo, par to, kā Erdogans eh, izturs pret Eiropas Savienību. Tādēļ mums ir jāraida spēcīgs signāls Turcijas virzienā. līdzekļi ir jāpārbauda, jo mēs nevaram tā vienkārši sūtīt naudu uz Turciju, nepadomājot par tā sekām. Par to noteikti vēl ir jādiskutē. Dažu vārdu par parlamenta budžetu. Es piekrītu referenta nostājai tātad 76 papildus posteņi grupām, ja nemaldos papildus vēl 2 miljoni. Es domāju, ka tas diez vai ir prioritāri. Un ir arī vēl citi jautājumi - iekšēja dienesti, šoferu pakalpojumi, tātad šoferu dienesta um, internalizācija. Tur arī ir paredzēti vēl papildus posteņi, papildu darba vietas. Nu, varbūt to arī vēl vajadzētu pārdomāt. Tāpat uh, tas, kas attiec uz politiskajām grupām un um, politiskajiem fondiem. Pēdējo gadu laikā arī šeit izdevumi ir ļoti pieauguši. Neaizmirsīsim arī aģentūras. Es domāju, ka līdzekļu samazinājums aģentūrām nav tas labākais risinājums ir ļoti daudz aģentūru, kam ir e, jāveic ārkārtīgi e, svarīgi pienākumi, bet ir arī aģentūras, e, kuru pienākumus ļoti labi varētu veikt komisijas ģenerāldirekcijas. Tādēļ ir jādomā par pārstruktūrizāciju un racionalizāciju. Tas pats attiecas arī uz reģionu komiteju, kā arī uz ekonomikas un sociālo lietu komiteju un arī ārlietu dienestu. Mēs pat vēl nezinām, kādi pienākumi šim dienestam būs jāveic nākotnē, nu tādēļ nav pārāk loģiski visu laiku prasīt vēl vairāk līdzekļu, lai radītu jaunus posteņus un jaunus amatus. Mums ir jābūt uh, vairāk garantijām par šī dienas nākotni. Eh, Paldies, ir pieteicies viens runātājs. Klēra Mudī. Jā, es izteikšos pavisam īsi. Mums patiešām nav vairs laika. Uh, Es gribēju vienkārši atbalstīt uh, referentu, pateikties par ieguldīto darbu, jo īpaši attiecībā uz EFSI un uz um, sākotnējā stāvokļa atjaunošanu. Tāpat arī šī ideja par atbildīgumu, par tā saglabāšanu jebkādā veidā, kā vien ir iespējams, un par uh, sagatavošanās pasākumiem. Mums ir arī jāsaprot, no kurienes mēs šos līdzekļus varētu ņemt un uh, kā mēs varētu dot stimulus. Pēdējais punkts būtu par bēgļiem un par atbalstu bēgļiem. Šis jautājums arī ir ļoti nozīmīgs. Paldies! Paldies! Ja jūs man ļautu, es uh, gribētu pats arī izteikt uh, pāris komentāru. Es vēlētos apsveikt mūsu referentu izcilo darbu. Paldies gan galvenajam referentam, gan arī pārējo sadaļu referentiem. Gardies Zabargalas kundze, lūdzu. Gracias, presidente. Es que pensaba que... Paldies, priekšsēdētāji. Man likās, ka mēs te strādāsim līdz eh, pusē 11, tāpēc nemaz nepieteicos vairs runāt, bet, eh, protams, es varu pilnībā piekrist eh, Gairkunga viedoklim tomēr gribētu ieviest šeit mazliet nianšu. Mēs šeit runājam par ļoti daudziem jautājumiem, taču uzskatu, ka tikpat būtiski būtu trešajā kategorijā uh, patiešām uzsvērt kultūras sadaļu. Mēs nedrīkstētu to aizmirst. Mums tātad vajadzētu stiprināt arī ceturtās kategorijas priekšlikumus. Negribu šeit iedzināties detaļās. Sagatavošanās pasākumu aizsardzībai. Uzskatu, ka mums vajadzētu tos izmantot, lai paskatītos, kāda ir situācija attiecībā uz pilotu projektiem, arī attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu un tā tālāk. Protams, ja runa par budžetu šiem um, aizsardzības pasākumiem, tad uh, Mēs šeit atņemam uh, budžetu um, dažādām iniciatīvām. Mums vajadzētu vest uh, sarunas ar šiem kolēģiem, kas vēlas iesniegt šādas iniciatīvas. Tātad mums vajadzētu šeit būt noteikti kvotas. Nav no jau pirmā reize, kad mēs šādus priekšlikumus sagatavojam. Paldies. Ah, Fernandes kungs. Paldies, priekšsādātāji. Nevēlos iedziļināties detaļās. Es nejūtos visai ērti šajā sanāksmē. Nesam saņēmuši vispār nekādu informāciju. Nevarējām iepazīties ar nevienu dokumentu pirms sanāksmes. Iespējams, ka Gaira dokuments ir ļoti labs, bet mēs pat nezinām, kas tajā ir rakstīts. Uzskatu, ka šīs mm, diskusijas par 2017. gada budžetu būtu jāorganizē ņemot vērā daudzgadu finanšu plāna kontekstu, tātad to, ar ko mēs varējām iepazīties vakar. Mani uztrauc vairāki fakti. Mēs redzam, ka finanšu līdzekļi tiek uh, pārdalīti. Dažas no maksājuma apropriācijām tiks palielinātas, piemēram, kohēzijas jomā, bet mēs gribētu redzēt, kāda būs plāna līdz 2020. gadam. Tieši tāpēc es gribētu, lai jūs nākamnedēļ uh, kad mums būs sanāksme, ņemtu vērā daudzgad finanšu plānu pārskatīšanu. Tas arī ir būtiski. Šīm abām debatēm vajadzētu iet roku rokā. Paldies! Paldies tagad, Fernandes kungs! Pavisam ātri! Es gribētu pateikties referentiem par viņu darbu. Es ļoti labi apzinos, ar kādām grūtībām un problēmām viņiem nācās saskarties. Esmu pārliecināts, ka tas attiecas uz visām politiskajām grupām, un mums vēl būs iespēja apspriesties. Otrs, um, EFSI iekļaušana rezervē, nu tā ir patiešām slikta zīme investoriem. Un es varu pilnībā piekrist tam, ko teica mūsu ēnu referents Zigfrīds Morisants. Vēl kāds ļoti svarīgs punkts, vismaz pēc manām domām. Mums ir mūsu politiskās nostādnes, un noteikti, ka būs kāds brīdis, kad mēs pārskatīsim šo daudzgadu finanšu plānu. Un uh, 2016. un 2017. gada budžets būs uh, eh, jāsasaistā. Galu galā tas ietekmēs arī 2016. gada budžetu. Mēs līdz šim priecājāmies, ka Mūsu stratēģijā mums ir bijuši grozījumi, kas ir bijuši saskaņoti ar daudzgada finanšu plāna pārskatīšanu. Un tas ir bijis arī saskaņā ar mūsu referentu veikto darbu. Būtu patiešām labi, ja mēs varētu diskutēt par šo stratēģiju, tā lai mēs varētu sasaistīt visus šos elementus kopā. Galu galā pienāks brīdis, kad lēmumu vajadzēs pieņemt. Paldies. Vairs neviens nevēlas izteikties. Labi, tātad es vēlētos vēlreiz apsveikt mūsu referentus par eh, paveikto darbu. Mēs eh, tagad eh, sāksim balsošanas posmu, sāksim sarunas ar padomi, un tāpēc man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu vēstījums būtu skaidrs, lai to varētu saprast arī sabiedrība. Mums ir jābūt pārliecinošiem mūsu attiecībās ar padomi, un mēs varēsim būt pārliecinoši, ja mēs būsim saskaņoti un mums būs reāls prioritātes. Mums vajadzētu atteikties no visādiem šeit Ziemassvētku iglītes rotājumiem. Mums vajadzētu likt uzsvaru uz pāris svarīgākajiem punktiem. Es domāju, ka mums vajadzētu kopā ar referentiem atrast šīs prioritātes, kuras nedrīkst būt pārāk daudzas. Attiecībā uz šīm mm, prioritārajām darbībām es piekrītu tiem, kas teica, ka mm, varbūt te būs runa arī par rezervi, bet mums ir jādomā par to, ka šīs rezerves būs ārpus šīs aploksnes, kas parasti ir paredzēta pilotu projektiem un prioritārajām darbībām. Šeit mums ir jābūt solidāriem, lai mēs varētu pārliecināt padomi. Noslēgumā esmu arī Eiropas parlamenta deputāts, tāpat kā jūs, un rīt man nāksies runāt ar maniem vēlētājiem, mums nāksies par ko, stāstīt par ko tad mēs šeit balsojam. Un es nevarēšu nekādi, nekādā veidā izskaidrot, kāpēc tiek veidoti šie jaunie 76 amati politiskajām grupām. Uzskatu, ka te man nāksies kaut kādā veidā kāpt pāri savai sirdsapziņai. Es tiešām nezinu, kā es to izskaidrošu. Jā, protams, mēs visi šeit runājam par um, aizsardzības uh, jautājumiem, bet uzskatu, ka neviens no pilsoņiem nesaprot, ko mēs šeit īsti darām. Beigās mums nāksies par to dārgi maksāt. Tagad vārds uh, referentam galvādam. Jā, es noteikti šeit pārsniegšu visus laika limitus, ja mēģināšu detalizēt atbildēt uz katru eh, no kolēģu komentāriem. Esmu tos visus piefiksējis, esmu patiešām mēģinājis šeit eh, ļoti detalizēti visu pierakstīt. Tāpat arī mēs esam apspriedušies jau ar koordinatoriem. Domāju, ka ar Tuīkungam ir pilnīga taisnība. Attiecībā uz šo dokumentu Mm, gribētu teikt, ka mm, te ir runa par darba dokumentu, un mēs esam tikai darba pašā pirmsākumā. Mums ir eh, paredzēta skatīšana tikai oktobrī, un es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt ļoti spēcīgu vairākumu plenāru sēdē. Jebkurā gadījumā esmu gatavs uz kompromisiem. Jūs tagad varat iepazīties ar manu sākotnējo pozīciju, pie kuras mēs noteikti strādāsim. Es domāju, ka parlamentā pozīcijai ir jābūt izšķirošai, ļoti spēcīgai, tā lai mēs varētu panākt patiešām labu vairākumu. Es tieši ar šādu pieju runāšu ar politiskajām grupām par koriģējumiem un esmu pārliecināts, ka uh, mums izdosies vienoties, tāpat kā mums ir izdevies vienoties arī pagātnē. Jā, mēs jums uzticamies, referent kungs. Par pārējām sekcijām jums nekas vairāk nekas nav piebilstams, piekrītat, citu jautājumu nav, līdz ar to slēdz šo sanāksmi. Gribētu norādīt, ka nākamā sanāksme, tad koordinātoru sanāksme notiks uzreiz pēc šīs sanāksmes, Un uh, pirmdien, 26. septembrī, būs nu, sanāksme pulkstens 15. Tāpat arī būs sanāksme um, 27. septembrī, un mēs balsosim par 2017. gada budžetu. 27. septembra sanāksme ir atcelta. Eh, sanāksmi slēdzu, un tagad 5 minūtes pauze, un tad sāksim koordinātoru sanāksmi. Thank you.